Man ir prieks, ka parlamentu vārdā varu sveikt Rietumu Ziemeļu padomes priekšsēdētāju Konrads Sotinu kundzi un Bilu Justinusenu, kur ir ieradušies pie mums ciemos un viņi atrodas apmeklētāju tribīnēs. Virkne mūsu deputātu jau šodien tikās ar kolēģiem no Islandes un Fēru salām. Viņi apsprieda svarīgus jautājumus, tā skaitā uh, zivsaimniecības jautājumus un Arktikas jautājumus. Mēs noteikti turpināsim šīs sarunas. Paldies par jūsu apmeklējumu un sirsnīgs veids jūs šeit pie mums Strasbūrā. Tagad Eilera kunga ziņojums. Dalības un rezultātu izpildīšanas noteikumu pamatprogrammā apvērsnes 2020.